turpināt strādāt un turpināt sadarboties, palīdzot šīm valstīm. Prieksēdētājs, paldies komisāru kungam. Un tagad. 12.30 rītā balsosim par šo ziņojumu. Un tagad mums ir palicis pēdējais eh, šās dienas darba kārtības punkts. Un tas ir ziņojums, ko ir sagatavojis François Alfonsija ES makroreģionālo stratēģiju attīstība, pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši vidusjūras reģionā. Tāpēc e, došu vispirms vārdu Alfonsī kungam. Lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, ziņojums par makro reģionāla stratēģija attīstība pašreizējo praksi un nākotni, tīpaši par vidusjūru, ir centrēts ap divām problēmām. Pirmkārt, par finansiālām programmām līdz 2020. gadam un kohēzijas fondiem. Šī te makroreģiona izveidošana sākās 2009. gadā, kad tika izveidots Baltijas jūras makroreģions. Tas ir reģions, kas ir ap vienu jūru. Tikpat labi reģions varētu būt ap vienu kalnu masīvu vai tam līdzīgi. Otra tēma ir krīze, ekonomiskā krīze un kā no tās izkļūt. Eiropā tāpat arī krīze Ziemeļāfrikā pēc Arābu pavasara, kas ir mūsu kaimiņu reģionas. Makro reģionu stratēģija varētu uzlabot, maksimizēt reģionu potenciālu Eiropas Savienībā. Elle apporte une vue d'ensemble. Makro reģions ir tāds kā kopīgs skatījums uz reģioniem, uz valstīm, uz dažādām attīstības iespējām un uz to, kā tās var atbalstīt Eiropas investīcija banka un arī kā kaimiņu attiecību politiku var izmantot. Uh, Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu koordinēt nākotnes makroreģionu izstrādes politiku. Ziņojumā ir īpaši uzsvērts tas, ka tas būtu nepieciešams vidusjūras reģionā. Tas ir reģions, kas Eiropas nākotnē īpaši svarīgs. Tādēļ mums jābūt ir pragmātiskiem šādas te iespējas apsvēršanai. Ir diezgan strauji jāveido Adriāti, Adrijas un Jonijas jūras re, makroreģionu izstrādi Tas ir pirmais solis makroreģiona tālākā attīstībā. Tāpat arī vidusjūras austrumu daļā un vidusjūras rietumu daļā vajadzētu šos makroekonomiskos reģionus veidot. Eh, šobrīd mums ir ļoti liels problēmas vidusjūrā, ir dažādas teritoriālās sadarbības problēmas, bet mēs varētu izmantot dažādas savus fondus ilgspējīgu risinājumu meklēšanā. Makro reģionu stratēģija neparedz papildus resursu izmantošanu, ir nepieciešami jauni projekti un nevis jauns finansējums. Uh, Mēs domājam, ka ir jāiesaist vietējie iedzīvotāji, gan iestādes, gan valstis, gan reģioni, gan arī dažādu līmeņu pārstāvi. Ziņojuma secinājumos es vēršos pie komisijas, kurai ir liela pieredze šajā tēmā. Tāpat arī es vēršos pie Kipras prezidentūras, kas varētu pievērsties šī, šai te tēmai. Rakstot ziņojumu, es tikos ar ļoti daudzām atbildīgām amatpersonām, un visas viņas vēlas iesaistīties piedalīties šādos te projektos vidusjūras reģionā, makroekonomiskā reģiona izveidē. Tas tā būtu iespēja pozitīvi veidot nākotni visā šajā telpā, kas šobrīd ir krīzes skarta. Nobeigumā gribu pateikties reģiona attīstības komitejas pārstāvjiem, it īpaši ēnu referentiem kas man veltīja ļoti lielu uzmanību, iesniedz ļoti daudz grozījumus, tādēļ parādot savu interesi par šo ziņojumu. Paldies arī kultūras komitejai un tās referentai, tāpat arī ārlietu komitejai un referentam, kas ieguldīja lielu darbu ziņojumu tapšanā un atzinumu tapšanā. Šie atzinumi ir bagātinājuši to ziņojumu, kur man ir liels prieks jums šodien šeit piedāvāt. Paldies! Un mums eh, Tiešām brīvajā mikrofonā ir pieteikušies tieši pieci runātāji, kā reglamentā paredzēts. Tāpēc došu vārdu deputātam, kas vēl nav runājis, un tā ir Benarap Atokundze. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātie kolēģi, gribētu piebilst dažus vārdus šajā man atvēlētajā minūtē. Mm, papildināšu Fransu Alfonsi kunga teikto. Es esmu kultūras un izglītības komitejas eh, atzinuma autori. Makroreģiona stratēģija ir ļoti interesanta, interesants aspekts, kā veidot decentralizēto sadarbību vidusjūras reģionā. Es domāju, tieši šāds ietvers ir piemērots reģionu problēmu risināšanai. Pagājušā gada not notikumiem vajadzētu mums mācīt veidot aktīvu politiku kaimiņattiecībās, tīpaši tādu, kas vērst uz jauniešiem. Savā atzinumā esmu uzsvērusi trīs lietas. Pirmkārt, sadarbību jauniešu starpā, e, izmantojot dažādas jau esošas Eiropas programmas un veidojot arī sinerģiju ar vidusjūras jauniešu biroju. Otrakārt, e, Eiropas un Vidusjūras universitāšu tīkla veidošana un dažādu šķēršļu nojaukšana gan zinātnieku, gan mācību spēku, gan arī studentu mobilitātei šajā reģionā arī atvieglo vīzražīns viņiem ļoti steidzam. Treškārt runāju par izglītības un zinātnes kvalitāti šajā te universitāšu tīklā. Ir jāfinansē tempus, Erasmus mundus programmas. Un ļoti svarīgi ir arī tas, ka automātiski jāieš, jāpiešķir vīzas tiem cilvēkiem, kas piedalās šajās programmās. Paldies Alfonsī kungam par šo auglīgo sadarbību, tāpat arī paldies visiem citiem kolēģiem, kas iesaistīja ziņojumu tapšanā. Paldies! Tagad došu vārdu tikau kundzei lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Paldies! Es vēlētos uzsvērt eh, to, cik makroreģionālo stratēģiju nozīme ir būtiska. Tas, ka makroreģionos piedalās vairāk reģionu, tas eh, pierāda sadarbības starp vietējiem un reģionālajiem līmeņiem. Tas nozīmē to, ka sadarbosies gan pilsoniskā sabiedrība, gan akadēmiskās aprindas. Uh, Šo stratēģiju sagatavošanas un arī īstenošanas brīdī ir svarīga šāda sadarbība, bet eh, īstenošanas veiksmē ir nepieciešams, lai dalību valsti šīs stratēģijas izvirzītu par savām prioritātēm. Tāpēc es vēlētos pamudināt komisiju un padomi, lai tās uh, eh, runāt par Donavas makro reģionu, jo tas bija viens no pirmajiem soļiem. Jau 2010. gadā parlaments eh, vēlējās redzēt 1,5 miljardus eiro atvēlētus sagatavošanas darbiem, kas eh, nodrošinātu Eiropas Savienības stratēģiju Donavas reģionam. Prieksēdētājs. Un tagad eh, Kraca Sagaropalu kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos eh, vispirmām kārtām sveikt ar Folsīku kungu par sagatavoto ziņojumu bet eh, vēlētos arī uzteikt sagatavošanas darbus. Bija ārkārtīgi daudz diskusijas ar vietējo varas iestāžu pārstāvjiem, nacionālo iestāžu pārstāvjiem dažādos makroreģionos, gan uh, austrumos, gan rietumos. Tas, ka mēs runājam par makroreģionālās stratēģijas terminu, ļoti svarīgi, bet tam ir nepieciešams finansējums, jo, ja mēs vēlamies īstenot Eiropas politiku, tad tam ir nepieciešama gan stratēģija, gan arī nauda. Runājot par Adrijas un Jonijas jūrām, tad eh, šie ir ārkārtīgi svarīgi reģioni, un es ceru, ka komisija tuvākajā laikā dos zaļo gaismu Adrijas un Jonijas jūra makroreģionu attīstības programmu izstrādēji. Tā ir ārkārtīgi svarīga stratēģija, par to ir rakstījusi arī vietējā prese, un tajā ir iesaistīts ļoti daudz uh, ieinteresētās puses, un es uzskatu, ka tas varētu būt viens no parauga projektiem citiem vidusjūras makro reģioniem. Priekšsēdētājs, paldies! Un visbeidzot, Basesku kundze. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Makroreģionālās stratēģijas pilnīgi noteikti veicina attīstību, jo tās nodrošina dažādu starpteritoriālo projektu sadarbības iespējas. Vēl bez tam runājot par reģionālajām programmām un tā, to saistību ar Eiropu 2020 stratēģiju, ir svarīgi uzsvērt to, cik veiksmīgi ir izrādījusies Baltijas jūras stratēģija. Tā ir izrādījusies par savu veidu pilotu projektu stratēģijas eh, kohēzijas politika īstenošanai. Šādiem pašiem makro reģioniem vajadzētu tikt izveidotiem arī vidusjūras reģionā, jo tas veicinātu reģiona dažādu iesaistīto pušu sadarbību. Makro reģionu izveidošana vidusjūras eh, valstīs būs e, veiksmīga, jo šīm valstīm jau ir gan vienāda kultūra, gan līdzīga vēsture, gan līdzīgs klimats, bet tam vajadzētu attiekties arī uz enerģijas un jūras transporta jomām. Prieksēdētājs. Un tagad vēlētu uzdot vārdu Kallas kungam, kurš ar ļoti lielu interesi runāja par austrumu partnerības jautājumu, un tagad es ceru, ka Kallas kungs tikpat ieinteresēti runās arī par šo jautājumu. Lūdzu. Godātais priekšsēdētāji deputāti. Komisija vēlas pateikties Alfonsī kungam par eh, ziņojumu attiecībā uz eh, Eiropas Savienības makroreģionālo stratēģiju attīstību un tīpaši ar viņa interesi attiecībā uz vidusjūras reģionu. Komisija apzinās, ka ir jāturpina izrādīt politisku interesi par Eiropas Savienības makroreģionālo stratēģiju attīstību, tā skaitā vidusjūras reģionā, un arī mēs saprotam, ka tur ir dažādas praktiskas dabas grūtības. Uh, ierosinājums no Alfonsija kunga puses par šīm trīs stratēģijām - rietumu, austrumu un centrālo stratēģiju, iekļaujot eh, Adrijas un Jonijas jūras, ir interesanti ideja, ko vajadzētu turpināt analizēt. Progress jau ir panākts attiecībā uz Adrijas jūras un Jonijas jūras reģioni, tīpaši attiecībā uz jūras jautājumiem. Komisija turpina sniegt rekomendācijas un ierosina visām ieinteresētajām pusēm ņemt vērā pieredzi, kas ir gūta Baltijas jūras makro reģionā un kā arī Atlantijas okeāna reģionu stratēģiju. Visiem reģioniem ir jādarbojas kopā vai no nu esošajos formos vai makro reģionālo stratēģiju ietvaros, ja tas tiek uzskatīts, ka tas ir vispiemērotākais risinājums. Uh, Komisija atgādina par uzaicinājumu, kas dalību valstīm tika izteikts 2011. gada jūnija padomas sēdē, turpināt sadarboties ar komisiju, lai izstrādātu makro reģionālās stratēģijas. kas attiecas uz nākotnes šādām stratēģijām komisija atbalsta progresu, kas varētu tikt panākts tālākas vai ciešākas vidusjūras reģiona sadarbības ietveros. Es gribētu pieminēt divus aspektus. Pirmkārt, mums ir nepieciešama, kā nu, ieinteresētajai pusē ir nepieciešams mandāts, ko pieņemtu padomu, lai izveidot šādu te makro reģionu un lai apstiprinātu formātu un ietvaru šādu reģionu izveidē, un tad, protams, ir vajadzīga arī nauda. Tas tiek ļoti rūpīgi apspriests, un tas ir saistīts ar daudzgad finanšu plānu, par ko, protams, spriež arī Eiropas parlamenta deputāti. Tā kā uh,